runājot par balsojumiem, kurus noturējām šīs dienas pēcpusdienā. Vēlos jums atgādināt, kas skaidrojums var sniegt arī rakstveidā. Skaidrojums par balsojumu, par Olbrehta un Tomašas kundzes rekomendāciju par uh, regulu par grozījumiem daudzkārt finanšu schēmā 14 līdz 20 gadiem. Nina nu, Džēla pirmā. Viņa nav ieradusies. Tā ir šī pašpišēls lūdzu. Paldies, te runa par padomas regulu kas regulē daudzgad finanšu schēmas darbību. Čehijas republikā šis izmaiņas ārkārtīgi svarīgs, šis grozījums, jo tas dos iespēju līdzakļiem 80 miljārdu kronu apjomā 14. gadā pārcelt uz 15. gadu šos finanšu līdzekļus. Ja šādas izmaiņas nebūtu iespējams, tad eh, Čehijas republika zaudētu attiecīgo finansējumu 14. gadā nebūtu šos leģus nevarētu pārnest, jo tajā laikā operatīvās programmas eh, netiks vēlēcīgi apstiprinātas. Mums ar to šī regula mums ir svarīga, tā, tā tika pieņemta relatīvi vēlu, tā, tālāk ir vēl viena problēma. Un tādēļ izmaiņas, par kurām vienāmies eh, šodien, ir noderīgas. Eh, šis grozījums ir vajadzīgs, lai palīdzētu mums pilnībā izmantot uh, mūsu rīcībā esošos fondu līdzekļus. Paldies! Paldies, poslanci kungs, tālāk. Um, Mārijas notis. Paldies, balsoju par grozījumiem daudz ka finanšu schēmā 14-20 gadiem, jo priekšstādē tas mums dos iespēju palicēt līdzekļus 15 gadām, kas nebija mūsu rīcībā. Vairāk kā 400 programmas, ja to varēs turpināties, līdz tā tiks pārnest, un Grieķijā tiks finansēta, piemēram, cits starpā programma bezdarba samazināšanai, tātad 26% eh, līmenī mēs varēsim turpināt darbu, kas nodrošinās eh, darbveids tūkstošiem jauniešu Grieķijā, kas pateicoties eh, trojkas darba rezultātiem pēdiņās, nu, pateicoties sasniedz viedējušas rezultu rādītājus. Un tāpat arī mēs varēsim finansēt programmas, kas dos iespējas Grieķijas lauksaimniekiem, zemniekiem uzlabot savu savu ražošanas apjoms un izmantot solidaritātes fondu mēs varēsim arī palīdzēt Grieķijai atrisināt enerģētikas problēmas. Viss šis programmas uh, uh varēs īstenot pateicoties šiem grozījumiem. Paldies! Paldies! Pateicos uh, visiem kolēģiem. Tālāk uh, jautājums par uh, Armēnijas genocīdu simto gada dienu. Pospišā kungs pirmais, kas eh, vēlas paust savu viedokli, komentējot savu balsojumu. Paldies, eh, priekšstādētāji. Balsoju pār šo rezolūciju, jo Eiropas parlaments ir institūcija, kas daudz runā par cilvēku tiesībām, ne tikai Eiropas saimnības teritorijā, bet arī visā pasaulē. Nu, tādēļ ir tikai pamatot un adekvāti eh, atsaukt visiem mūsu sabiedrības locekļiem atmiņā šo traģisko notikumu pirmo 20. gadsimta genocīdu ne tikai nepieciešams atgādināt šo traģisko Armēnijas eh, tautas vēstures lapus, bet arī dod iespēju Turcijai, kas kopumā ir panākusi lielu progresu savās attiecībās ar uh, Eiropu un, un ar šo, šo traģēdiju, savas lomas traktēšanu šajā traģēdijā, un tomēr uh, Turcija joprojām nav atzinusi genocīda faktu. Un ar to esmu gandarīts, ka šī rezolūcija ir pieņemta un tajā ir piektais pāns. Uh, kurā runa par to, ka Turcija jāroda, eh, jārod iespēja eh, atzīt Armēnijas genocīdu. Paldies, eh, Paspašēla kungs. Škriepeka kungs nākotnēs. Paldies, priekšstātājs, arī balsot par šo rezolūciju, par uh, genocīda fakta atzīšanu, ko veica Osmaņu impērija pirms simts gadiem. Turcija nav joprojām atzinusi genocīda faktu, nav atzinusi šo taisnīgo traģēdiju, kurā pusotrs miljons cilvēku zaudēja savu dzīvību. Pēdējais laiks atzīt šo faktu genocīdu. Lai Turcija arī nostātos uz uh, veselīgu um, atzīšanas ceļu un, un, un turpinātu virzību uz Eiropu. Turcija beidzot jāsaprot, ka ir nepieciešams dialogs un ka tā jātiek galā ar savu pagātni, ka tas ir viens no priekšnoteikumiem, lai piestātos Eiropas Savienībā. Turkiem jāsaprot, ka realitātes noliekšana var novest viņiem pie pagātnes eh, fatālo kļūdu atkārtošanas. Nepieciešams novērst beztiecīgās izliešanu nākotnē, lai kādā bādā tas nenotiktu. Paldies! Mihailam Šaidaram nākamā runātāja lūdzu. Paldies priekšstādātājiem. Arī es atbalstīju šo rezolūciju kas aicina atzīt armēņu genocīdu faktu, un kuri paustē nepieciešamību pēc samierināšanās starp armēņiem un turkiem. Mēs neesam nekāds tribunāls, nekāda tiesa. Protams, mēs, mums ir tiesības un mums ir jāpauž savs viedoklis attiecībā šādiem svarīgiem notikumiem. Attiecīgo valstu politiskajām iestādēm arī ir jāsako mūsu piemēram jo ir ārkārtīgi svarīgi atzīt uh, savu vainu, kā arī piedot vienam otram. Vācija izgāja cauri šim procesam, un citas valstis ir eh, piedzīvojušas ko līdzīgu. Nu, tagad mēs to eh, sagaidām no, no turkiem. Mēs pieminam vienu lielākām traģēdijām mūsu vēsturē. Pagājuši 70 gadi kopš otrā pasaules kara, un mēs zinām, cik daudz bija pūļu apēlē, lai panāktu samināšanos ar Čehiju un Vāciju, piemēram. Tā kā mēs ceram, ka to pašu piedzīvos Armēnija un Turcija. Paldies! Paldies, Korvins Mekis kungs nākamais, lūdzu. Ar mikrofonu, protams, būtu labāk. Sorry, Mr. Chairman. Uh, we abstain from the... Atvainojos priekšstādā atturējāmies no balsojuma, mēs nezinājām, kā balstot, jo Polijā nav problēma ar, ar, ar romām, ar, nav nekādu pret eh, čigānisku sentimentu. Jā, nu čigāni spēlē savus, savus mūzikas instrumentus un tā tālāk. Paldies, Pošlār kungs. Mēs runājam par Armēnijas genocīdu. Jūs kaut ko sapalēdz garām. Armēņi nav gluži tas pats, kas čigānis atvainojās. Jest pan na liście. Wyjaśnię głosowania. Jā, jūs esat runātājs sarakstā, bet jums jāskatās savs balsojums par Armēnijas genocīdu, runājot par, par romiem, un tas atvainojiet tomēr nedaudz cits jautājums. Es saprotu, ka jums varbūt jānogaida līdz nākamajam darba kārtības punktam, tad, kad tiksim līdz romiem, tad arī varēsiet to apspriest. Paldies. Tālāk, uh, um, Notis Marijas kungs. Paldies, es balsoju par šo rezolūciju, kas atzīst Armēnijas genocīdu priekšstādētāju, jo tagad mēs varam uh, noliekt savu galvu miljoniem uh, cilvēku, sieviešu un bērnu priekšā, ko uh, augstasnīgi noslaktēja jaunu turku karavīri pirms simts gadiem. Ir pagājuši simts gadu, un mēs pārāk maz esam darījuši, lai šo faktu atzītu un lai tas būtu visiem vispār zināms pasaulē. Mēs visi zinām, ka, kas ir noticis un ka tas ir milzīgs noziegums pret cilvēks. Tieši tādēļ ir balsojumi par šo rezolūciju. Nevis vienkārši tādēļ, ka tā ir patiesība, ka tā ir taisnība, bet arī tādēļ izveicinām spiedienu uz uh, Turciju. Tāpēc, ka arī viņi atzītu šī armēņu genocīda um, faktu, un lai viņi atvainojas arī, tu, arī Grieķiem, daudz Grieķijas valsts pietrīgu arī gājas uh, bojā. Uh, Turkiem jāparāda, ka tie respektē starptautiskās tiesības, eh, izvedot savu karaspēku no uh, Kipras un, un beidzot šo konfliktu. Paldies, nākamā izrunātāja Zaborskas kundze. Paldies, eh, priekšstādātāji. Slovākija ir vienīgā Eiropas Savienības valsts, kurā var tiesiski vajāt krimināli vajāt cilvēkus, kas atzīst Armēnijas genocīdu kas neatzīst eh, genocīdu. Ceru, ka citi mums uh, sekos mūsu piemēram. Genocīds ir cilvēktiesība pārkāpums, noslēgums pēc uh, eh, cilvēci. Ir jā, jāizdara zināmas mācības no šī procesa. Jāpanāk, lai vainīgi atzītu savu vainu, lūgtu piedošanu. Noliegt uh, ļaunumi tas pats, kas pieļaut nevainīgu asins izliešanu. Turcijas prezidenta reakcija uz pāvesta izteiciniem arī ir neproporcionāli un neadekvāta. Tādēļ balsoju pār grozījumiem rezolūcijā, kas atgādinātu šos viedos pāvesta vārdus. Tikai ar atklātību var dzirdēt pagātnes rūtas. Paldies. Ďakujem. Um, pán posel Tibor Sanej. Tālāk Tibors Sanī. Paldies, priekšsarētāji. Es balsoju par šo rezolūciju, jo tā jākalpo kā vēl vienam atgādinājumam par to, kur var novest pārmērīgs nacionālisms, un arī kā brīdinājums, ka mūsdienās ekstrēmi labējie antisemītiski um, un pret citām eh, nacionālām minoritātēm vērstas kustības bieži vien tiek eh, pieciestas un, un pat atbalstītas no politisko līderu un valdību puses. Uh, Es vēlētos, lai tekstā būtu spēcīgāk atspoguļot nacionālismu draudi un cik tas ir bīstami, bet, eh, lai arī kā tas būtu, šis ir spēcīgs signāls no Eiropas parlamenta visām eh, Eiropas Savienības dalību valstu valdībām. Paldies! Paldies Sanīkungam. Nākamais ir Frants Obermajers. Tas, kas Frants Verfo romāns, pirmais literārais stāsts par armēņu genocīdu un tā atspoguļojumu Otomaņu impērijā. Tagad Turcijas valdība joprojām noliedz Armēnijas genocīdu. Valdības vadītājs um, vērsās pret pāvestu, kurš uh, pieminēja šo genocīdu. Ne tikai islamisti noliedz savu vēsturi, jau šobrīd Turcijas jaunieši Eiropā, TGB Eiropa, or, jauniešu organizācija prasa izsūtīt visus, uh, uh apzīmēt visus, kas uh, Ehm, piemin genocīdu kā Turcijas ienaidniekus. Acim redzot, ehm, Turcija joprojām nav ehm, nonākusi demokrātiskā Eiropā. Un tāpēc es arī atbalstīju šo rezolūciju. Paldies Obermaier kungam. Anhel Džambaski Paldies, priekšsēdētāji. Es parakstīju šo rezolūciju un atbalstīju arī balsojumā vairāk iemeslu dēļ, tāpēc, ka jūtu līdzi pusotram miljonam armēņu, viņu radiniekiem, kuri bija upuri šai genocīdā, bet arī atceroties visus uh, otomaņu uh, impērijā, kas cieta uh, pagājušā gadsimta sākumā no šī genocīda, kad uh, Otomana impērija centās iznīcināt visas pārējās etniskās grupas. Un Turcijai ir jāuzņemas gan politiskā, gan arī finansiālā atbildība un jāizmaksā kompensācijas ar rumājiem, bulgāriem. Un politiskā elite uzvedas vienkārši skandalās, noliedz visu. Genocīds ir jāatzīst. Un e, jāsoda personas, kur saka, e, kur apgalvo, ka nekas tāds nav bijis. Paldies Džambasku kungam. Ejam tālāk. Tā nākamais punkts, e, kur mēs skatīsim balsojumu skaidrojumu ir par starptautisko Romu dienu, negatīvo attieksmi pret čigāniem Eiropā un otrā pasaules kara laikā pret Romiem vērstā genocīda atceras dienas atzīšana Eiropas Savienības līmenī. Manā sarakstā pirmais uh, runātājs šim jautājuma ir Braņislavs Škripeks. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es balsoju par šo rezolūciju, jo Romu genocīds, tāpat kā jebkurš cits genocīds, nevar tikt aizvērsts. Gan kā brīdinājums par šausminošiem notikumiem, ehm, ehm, Na Slovensku žije viac ako 400 tisíc Rómov Otázka integrācija Romov do spoločnosti Čer... Slovākijā dzīvo vairāk kā 400 tūkstošu Romu. Mēs ikdienā saskaramies ar Romu integrācijas jautājumu. Un galvenais eh, cēlonis, eh, kāpēc integrācija neizdodas, ir informācijas trūkums par Romu kopienu. Un svarīgākais ir iesaistīt pašus Romus šajās integrācijas procesos, un arī viņiem jāiesaistās politikā, izglītībā, jo savādāk eh, tiek eh, tērēt naudu, bet nav rezultātu. Mārijas kungs tālāk. 2011. gadā parlaments pieņēma vēsturisku jautājumu atzīstot eh, genocīdu pret romiem, kurus nogalināja nacistiskais režīms un tie, kas sadarbojas ar šo režīmu. tūkstošiem Romu tika sadedzināti Belzenas, Matrauzenas, Aušvicas un citās koncentrācijas nometnēs. Turpat tika nogalināti arī tūkstošiem grieķu patriotu. Mēs atbalstījām rezolūciju, kura nosoda šo genocīdu Masu slepkavības ir jānosoda, un tāpat laikā šī rezolūcija ir skaidrs signāls tiem, kuri joprojām nostalģiski izturas pret nacismu. Paldies Marijas kungam. Pēdējais eh, manā sarakstā Januš Korvins Mikke. Uh, thank you, Mr. Chairman. Um, Paldies, priekšsarātē kungs. Mēs atturējāmies balsojumā, jo nezinājām īsti, kā balsot, jo Polijā un Eiropā kopumā, manuprāt, nav pret čigāniem vērsts negatīva attieksme. Te jautri cilvēki, kas ceļo apkārt, spēlē violu, dzied un dejo. Uh, problēmas ir ar eh, romiem, kas dzīvo netīros dzīvokļos eh, un tik prasa sociālos pabalstus. Jautājums, kā tad skatīt šo deklarāciju? Vienā tiek runāts par romiem, otrā par čigāniem. E, dziękuję bardzo, panie pośle. Paldies. Šeit nav diskusiju, e, kur mēs atrisinātu. Jūs bijāt pēdējais, kurš e, skaidroja savu balsojumu šodien. Tagad ir laiks slēgt darbu, pārtraukt debates. Šis sanāksme, protams,